So hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Labdien, kolēģi. Mēs turpinām mūsu plenārsēdi. Redzu, ka Romeva Roeda kungs gribētu izteikties reglamentu jautājums. Lūdzu. Merci. Euh, c'est tout juste pour une information que... Paldies. Euh, es gribēju jūs tikai informēt par kaut ko, ko es uzzināju. Es euh, gribēju jums arī pastāstīt Jau vairākas nedēļas ir eh, Rietumsahārā notiek eh, lietas, kur 12 tūkstoši sieviešu un bērnu tiek eh, izcītas no savām mājām, izdīt no savām mājām un viņi apmetas kādā citā reģionā. Tas ir politisks stāvoklis un sociāla ekonomiska situācija, kas ir ļoti nepieņemama šī reģiona iedzīvotājiem. Es gribēju vienkārši pacelt šo jautājumu, jo Marokas režīms ir bijis ļoti vardarbīgs un ir situācija sāsnājusies pagājušajā nedēļā. Es gribēju vienkārši, lai parlaments reaģē uz šiem uh, notikumiem. Paldies! Paldies! Mēs pieņemsim zināšanai to, ko jūs teicāt. Protams, tas nebija reglamenta jautājums. Rietum Sahāras situācija, Marokas situācija arī nav jautājumi, par ko mēs runāsim šo pēcpusdienu, bet mēs pieņemsim zināšanai to, ko jūs teicāt. Un uh, vakardienas sēdes uh, protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā, vai kādam ir kādi iebildumi par protokolu? Ja nē, tad mēs uh, varam uzskatīt to par pieņemtu. Nākamais starpkārtības punkts mūsu šodien.